So, jetzt... Sirsnīgi sveicu jūs šajā sanāksmē. Dabas kā, darba, darba kārtība mums ir tāda, ka mums, laikam, visiem viss ir skaidrs, nevienam nav iebildumu, labi. Un arī priekšsēdētājiem nav ko teikt. Tāpēc arī sāksim Sāksim ar trešo darba kārtības punktu. Don't you remember? <laughs> I'm deciding. Soon our okay. voting cards will value more. Yeah. Just in case. Wie, gibt es Bemerkungen von jemandem noch? Vai vēl kādam ir komentāri? Tad, ja tas tā nav, tad arī liels paldies ēnu referentam un visiem sadarbības partneriem. Paldies par milzīgu darbu, kas ir paveikts. Un paldies arī par to, ka viņi bijuši gatavi kompromisu. Un sāksim balsot līdz ar to, un pirmais ir kompromisa priekšlikums pieci, kas ir tā kā loģiski, vai ne? Sāksim ar piekto, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk ir kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 8 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 9 par pret apturs pieņemts. Kompromiss 10 par pret apturs pieņemts. Kompromiss 11 par pret apturs pieņemts. Kompromiss 12 par pret apturs pieņemts. Tā. 17 dafür, dagegen. Pret atturas noraidīts. 100.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 27 pret 20 līdz ar to ir pieņemts. 126 par pret atturas noraidīts. 127 par pret atturas noraidīts. 128 par pret atturas noraidīts. 129 par pret atturas noraidīts.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 pret atturas noraidīts. 133 par pret atturas noraidīts. 100, 134 par pret atturas noraidīts. 135 par pret atturas pieņemts. Kompromiss. Der Gegenenthaltung angenommen. Antrag 145. 145. grozījums par pret atturas pieņemts.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 Kur viņš ir? 216. 216 par. Pret. Atturas noraidīts. 217 par. Pret. Atturas noraidīts. 218, 19 par. Pret. Atturas noraidīts. 220 par. Pret. Atturas pieņemts. 221 par pret apturas pieņemts. Kompromiss 18 par pret apturas pieņemts. 236. grozījums par pret apturas noraidīts. Kompromiss 19 par pret apturas pieņemts. Kompromiss 20 par pret apturas pieņemts. Kompromiss 21 par pret apturas pieņemts. Kompromiss 22 par pret atturs pieņemts. Kompromis 23 par pret atturas pieņemts. Grozījums 238 par pret atturas pieņemts. Grozījums 238. 238. vajag pārbaudīt elektroniski, varam sākt balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit divi pret deviņi pieņemts. Divi simti trīsdesmit deviņi. Nē, nu jā.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 pret atturas pieņemts. 245 par pret atturas noraidīts. 200. Nē? 246 par pret atturas pieņemts. 200 nākamais atkrīt, tad 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 25 par pret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 pret apturus pieņemts. Kompromiss 30, 37. 37. Anna Gomes lūdzu. Priekšsēdētājs šeit ir atsauce uz, uz cīņu pret teroristu no teroristu aktivitāti šajā reģionā, bet tad ir runāts arī uz situāciju nometnēs saistībā uz, ar islāmistu darbību. Nebūtu īsti pareizi, e, pareizi likt šādā veidā, vai nu mēs pieliksim arī Rietum Sahārā, vai arī vienkārši atsakamies, jo savādāk rodas doma, nepareiza doma, ka runa ir par risku. Tad, tad ir tā, vai nu mēs par uh, nometnēm vispār šeit nerunājam, vai arī pieliekam klāt un arī okupēt eh, Rietum Sahārā, tāpēc, ka riski pastāv abos reģionos. Ir arī citas lietas. Es domāju, ka nav pareizi šeit uh, pielikt klāt visas iespējamos variants, tāpēc labāk vienkārši svītrot un viss. Labi, tāds priekšlikums būtu, tā kā teica Anna Gomesa, un tāpēc arī grozījuma priekšlikums, bet norādes uz nometnēm, kas ir par 37. kompromisu šādā redakcijā. Par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais ir kompromis 38 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis 39 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis 40 par, pret, atturas, pieņemts. Kom, tālāk 41. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk ir grozījums 449 par pret atturas noraidīts. 450 par pret atturas pieņemts. 451 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 42 par pret atturas pieņemts. Kom, tagad ir grozījums 461 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 43 par pret atturas pieņemts. Fanordena kungs, vai jūs gribētu, vai jums ir mikrofons ieslēgts? jo, jo savādāk, savādāk sanāk tā, mēs visu laiku dzirdam, ko jūs runājat. Man, jā, mana angļu valoda ir izcili, jā, ļoti tuvu Oksfordai. Viss nobalsots? Hmm? 43. To... Tālāk ir 44 par, pret, atturas, pieņemts komp ne, grozījums 467 pār pret pieņemts, grozījums 401, 41, 81 noraidīts, 482 pār pret atturas noraidīts, 483 par pret atturas pieņemts. Tālāk. 490 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir. Tālāk ir viss. Un 494 par pret atturas pieņemts. 495 par pret at, jāparbauda. 495. Beidzam balsot. Un 28 par, 25 pret, pieņemts. 496 par, pret, atturs, noraidīts. 497 par, pret, atturs, noraidīts. 498 par, pret, atturs, pieņemts. 500 par, pret, atturs, noraidīts.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 pret jāpārbauda. Beidzam balsot. 26 pār 27 pret noraidīts. 506 par pret atturs pieņemts. 500. 508 par. 508 par. Pret. Jāpārbauda. Divdesmit pieci par divdesmit deviņi pret norēdīts. Interesanti. 46. kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 47 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir kompromiss 1 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. Kompromiss vai an, an, Antrag 4. 44. grozījums. What? Komentāri no zāles nav dzirdami. Who is against block vote? Kas ir pret balsojumu blokā? Visi sociāldemokrāti. Kas ir pret eh, balsojumu blokā līdz 52. grozījumam? Es tagad neprasīju balsot. Kāpēc jūs balsojat? Anā, ah, ok. Then it was accepted. Tagad balsosim blokā no 44. līdz 52. grozījumam. Nē, jūs neakceptējat? 44. par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 ich, angenommen. Closed. Šķiet, ka pieņemts. Nein. Mit 24 zu 30 abgelehnt. 50 dafür. 50. par, pret, atturas noraidīts. 51. par, pret, atturas noraidīts. 52. par, pret, atturas noraidīts. 53. par, pret, atturas noraidīts. 54. par, pret atturas norādīts. Un ko varējām arī balsot blokā. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais un trešais par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Sestais, septītais un astotais par pret atturas noraidīts. Desmitais ir lingvistisks grozījums, vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Četrpadsmitais par pret pret, atturas, noraidīts. 15. par, pret, atturas, šķiet, ka pieņemts. 16. par, pārbaudīsim. 15. pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 9... Beidzam balsot, 29 pār 25 pret 1 atturējies pieņemts. 16. par pret atturas noraidīts. 18. par pret atturas pieņemts. 20. šķiet jau ir nokārtots. Tagad budžets. Hmm? Yeah. Because... Visi atkrīt, tāpēc, ka tika pieņemts 46. kompromiss un arī Eh, kultūras kompromiss 40, numur 47 tika pieņemts. Tagad eh, galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sētā geschichte. Ziņojums ir pieņemts ar 41 uh, balsi pār, 9 pret un 4 atturas. Referents uh, visiem paziņo, ka viņš ir ļoti pateicīgs. Thank you. Tas man man ir citādi. Hmm? But we have to introduce it. Hm? Jā, Frau Lösing. Jā, lūdzu. The GUE NGL has tabled a man. GO e NKL ir iesniegusi minoritāru atzinumu, un tas ir nosūtīts sekretārijātam. Paldies! Mēs jau to saņēmām. Nākamā sanāksme varētu notikt nākam pirmdien. Tuesday? Otrdien? Jā, otrdien.